Dear colleagues! Godātie kolēģi, saka priekšsādātājs. Senjoras un senjores, please be seated. Lūdzu, ieņemiet vietas un lūdzu centieties ievērot klusumu, jo, kā jau teicu, mums ir jābalso par trim dokumentiem, trījiem dokumentiem. Tie visi ir sarežģīti, plaši un tas prasīs laiku. Tātad vispirms gribu lūgt jūsu atsaucību, sadarbību, dariet visu to labāko, lai tiktu visām grūtībām pāri, tehniski tas būs sarežģīti, un jūs varētu, nu, palīdzēt man kā priekšsādātājiem. Tā, lai mēs, eh, nu, spējam izlabot viss šīs nelielās kļūmītes varbūt, kas varētu notikt, jo mēs pat varbūt varam sastapties ar problēmām tajā brīdī, kad pieņemam kompromisu grozījumu un tad citi atkrīt. Un bieži vien tā gadās, ka tiek pieņems kompromiss un pēc tam kāds grozījums tomēr atkrīt, cits atkal netiek ievērots, ka atkrīt un tā tā. Tad lūdzu sadarbojieties! Nu, acīm redzot, ļoti grūts process. Diez vai mums kādreiz tik sarežģīts balsojums ir bijis jāveic, bet pirms es sāku balsojumu, es gribētu pat eh, apsveikt mūsu itāļu kolēģi, kolēģus, kas svin 150 gadus kopš Itālijas atkal apvienošanās. Tā ir svarīga diena. Itālija, kā jūs zinat, eh, nu, ir spēcīga Eiropas Savienības dalībvalsts un apsveicam viņu ar šo atkal apvienošanās gada dienu. Vienotības gada dienu. Un vēl, protams, protams, es ceru, ka jums visiem ir balsošanas kartiņas, jo mums būs jābalso arī elektroniski. Un tāpēc ceru, ka jūs visi esat ieviesuši savus balsošanas kartiņus tā, lai varam sākt darbu. Indvēlts kundze? Paldies priekšsādātāji! Negribēju lūgt to komisiju, komisārs klātbūtnē, bet vai mēs varētu no jums saņemt ēpastu vai mums citu rakstisku paskaidrojumu par to, kāda tad ir noteikumi sanāksmēm aiz slēgtām durvīm, jo tas nebija skaidrs šorīt. Jā, labi, paldies, ja mēs to apspriedīsim jo mēs esam sakojuši tai parastai ierastēji procedūrai sēdēm aiz slēgtām durvīm, bet atsevišķi citas komitejas ir noteikuši, ka, eh, piemēram, citās komitejās eh, sanāksmēs aiz slēgtām durvīm arī asistenti var piedalīties, bet mums jāpārliecinās, jā, ka mums ir attiecīgi noteikumi, un tas mums jāspriež nākamajā koordinātoru sanāksmē. Es nerunāju par asistentu klātbūtni, es runāju par to cilvēku klātbūtni, kuriem vispār nav nekādas saistības ar Eiropas parlamentu, un nu, kas bija šeit zālē. Uh, Nu, manuprāt, mēs pat varam nemaz nenoturēt sanāksmi bez slēgtām durvīm. Es vienkārši gribu zināt, kurš tad drīkst būt šeit un kurš šeit nedrīkst būt. Un tad šie noteikumi tad būtu arī strikti jāpiemēro. Jā, pilnīgi noteikti darīsim to, bet es šābos saku priekšādātais, ka fizi fiziski kāds šeit bija klāt, kuram nav nekādas saistības ar Eiropas parlamentu. Bet labi, mēs šajā jautājumā iedziļināsimies turpmākā koordinātora sanāksmē un pārliecināsimies, ka sanāksme laikā ir slēgtām durvīm. Tas tiešām notiek, ka slēgtām durvīm citādi tam nav nekādas jēgas. Let's go through the... Labi, tātad pirmais orientējušais balsojums attiecībā uz tiesībām uz informāciju krimināla procesā. Referents Sīpels kundze. Sākam. Pirmais kompromis grozījums. Par? Pret? Atturs. Pieņems. Otrais kompromiss grozījums par. Flotras kundze. Jā. 139. grozījuma otrā daļa nav ietverta pirmajā kompromisā, un tāpēc par to ir jābalso tieši tā, kā tas norādīts, mm, ja šķiet tas nav balsojums sarakstā parādījies. Jūs, par, jūs runājat par kuru? Par otro kompromisu grozījumu? Mēs runājam par Sīpelskundas ziņojumu. Jūs par citu ziņojumu runājat. Jā, jā, turpinam. Nē, nē, jūs kļūdījāties. Otrais kompromiss grozījums par? Pret? Atturs? Pieņems. Trešais kompromiss grozījums. Te ir vairāk dalīti balsojumi. Pirmā daļa tiesības uz piekļuvi pierādījumu materiāliem, kas saistīti ar lietu. Tātad pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Rejected, let... Man šķiet, ka bija noraidīts, bet pārliecināsimies par to. Vote is open. Dalīts balsojums. Kompromiss grozījums pirmā daļa. Trešais kompromiss. Tur ir vismaz piecas daļas, nē, šķiet pat vairāk. Sešas daļas. Sešas daļas. Mēs. Jā, Sīpals kundze. Es tikai gribēju skaidru un gaišu pateikt visiem, par ko tad šobrīd mēs balsojam. Ja mēs balsojam uh, pa daļām, Ja balsojam jā, tad mēs acīm redzot to paturam, un ja nē, tad mēs svītrojam šo daļu. Un nu, tikai lai visiem ir skaidrs. Now let's proceed. Turpinam. Tātad, pirmā daļa. Elektroniski balsojam, kompromiss, trešais kompromiss elektroniski par pirmo daļu. Sākam balsot. Now the vote is closed. Beidzam balsot. Divdesmit par, divdesmit astoņi pret noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturs, noraidīts. Tāda pats balsu sadalījums. Trešais par pret, atturs, noraidīts. Ceturtā daļa par. Pret, atturs, tas pats noraidīts. Piektā daļa ar mutisko grozījumu. Mutiskais grozījums no Alde par. Pret, atturs Pieņemts. Mutiskais grozījums no Al Albrehta puses par. Pret. Atturs. Pieņemts. Un tagad vispārējais balsojums par kompromisu grozījumu. Jūs vēlēties pārbaudīt balsojumu par Albrecht mutisko grozījumu, labi? Labi, elektroniski pārbaudam Albrehta mutisko grozījumu. Lūdzu. Vote is closed. Beidzam balsot. 31 par, 19 pret. Pieņemts. Tagad vispārīgs balsojums par trešo. Atvainojiet. Trešais kompromiss grozītā variantā. Kas par? pret, atturs pieņemts. Piecdesmit piektais Lutfords kundzes grozījums. Atsevišķi balsojums par frāzi tajā brīdī, kad šīs tiesības iestājas par pret atturs šķiet noraidīts. Nē, Labi, pārbaudam elektroniski. Let's check. Okay. Now the vote is closed. Beidzam balstot. Adopted by little. Pieņemts ar nelielu balsu vairākumu, bet pieņemts. Tālāk. 61. Lutfords kundzes grozījums arī par frāzi tā, kā tas piemērots Nacionālais tiesība aktos par? Pret? Atturs? Šķiet, šis gan ir noraidīts. Tālāk. 75. grozījums. Par? Pret? atturs noraidīts. Tālāk daudz grozījumu atkrīt, nonākam pie ceturtā kompromisa grozījuma. Šeit ir balsojums par daļām. Pirmā daļa Ludfordas kundze. Te jums ir viss balsojums sarakstā uzrakstīts. Par? Pret? Aturs pieņemts un kompromisa grozījumus grozītā versijā par pret atturs pieņems. 78. par pret atturs noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. We're checking. 78, 78, because... 78, jo 78 ir atkritis. Nē, nē, nē. Nav vajadzīgs? 79. tādā gadījumā. Par? Pret? Atturs? Noraidīts. Tā vairāk atkrīt, nonākam pie 13. kompromisa grozījuma par pret, atturs, pieņemts. 14. kompromis grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 5. kompromisa grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Sastais kompromiss grozījums. Pa daļām. Atsevišķi balsojums sākumā par sesto, sestā punktu, trešo apakšpunktu B ievilkumu. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. Tālāk par kompromisu grozījumu grozītā veidā. Par. Pret atturs pieņemts. Septītais kompromiss grozījums. Grozītā vērs divas daļas, mutiskais grozījums no Lutfordas kundzes. Vispirms mutiskais grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Un tālāk kompromisa grozītā versijā par pret, atturs, pieņemts. 103. tālāk par, pret, atturs, noraidīts. 104. par, pret, atturs, Noraidīts. Šķiet noraidīts. Vēlaties pārbaudīt? Labi, balsosim. Nē, 104. 104. elektroniski par 104. Balsojam. 104. Now, the vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Protams, noraidīts. Tālāk. 108.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 Astotais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 114. par, pret, atturs noraidīts. 17. kompromiss par, pret, atturs šķiet noraidīts. 23. par pret atturs noraidīts. 115. par pret atturs pieņemts. 116. par pret atturs pieņemts. Pieņemts. Devītais kompromisa grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Desmitais kompromisa grozījums vispirms pirmā daļa Lutfordas kundzes daļa. Pasojam pa daļām. Tagad pirmā daļa par. Pret atturs pieņemts. Un par grozījumu grozītā veidā par pret atturs pieņemts. Tālāk. Daudzi atkrīt. Līdz pat 125. par pret atturs pieņems. Vienpadsmitais kompromis grozījums divās daļās. Pirmā daļā tā kā Lutfords kundze par pret atturs pieņemts par kompromisu grozītā versijā par pret atturs pieņemts. Virzamies uz priekšu. 36. jūri. Par. Pret. Atturs. Pieņems. Pārbaudīsim. Labi, pārbaudīsim 36. grozījumu, sākam balsot. Boris Klaust. Beidzam balsot. Jā, pieņemts. Tālāk. Daži atkrīt, nonākam pie 137. Par? Pret? atturs pieņemts. Nonākam pie ievilkumiem un apsvērumiem. 28. grozījums par pret atturs noraidīts. 28. par pret atturs pieņemts. Pirmais par pret pret atturs pieņemts, 29. par pret atturs noraidīts, 12. kompromis grozījums divās daļās, pirmā daļa par pret atturs. Nē, nē, noraidīts. Nē, tomēr pieņemts. Tad kā īsti? Viņa pati šķiet balsoja pret. Un tagad par 12. kompromisu grozītā versijā par pret atturs pieņemts. 30. grozījums par par, par, par, pret, atturs, noraidīts. 31. par, pret, atturs, noraidīts. 15. kompromisa grozījums atkal atsevišķi balsojums no Lutvardas kundzes. Vispirms atsevišķais balsojums par, pret, atturs, pieņemts. tālāk grozītā versijā par pret atturs pieņemts. 33. par pret atturs noraidīts. 34. par pret atturs noraidīts. 16. kompromiss par pret pret atturs pieņemts. 35. par pret atturs noraidīts. 36. par pret atturs noraidīts. 37. grozījums pa daļām. Vispirms par 37. tā sākotnējā iesniegtajā versijā par pret Šķiet noraidīts. Pārbaudīsim. Jā, lūdzu, pārbaudīsim, bet vai jūs varētu paskaidrot, kā tas var būt, kāpēc mēs vispirms balsojam par to, kā tas ir iesniegts, un pēc tam tikai par, uh, pa, pa daļām, nevis otrādā, kā teikts, manā balsošanas sarakstā. Manā balsošanas sarakstā teikts, tas ir citādāk, acīm redzot, tāpēc. Tā gadās jums taisnība, jums taisnība. Man teiks vispirms kā iesniegts un pēc tam bez konkrētiem vārdiem. Tātad vispirms par 37. bez vārdiem, cik tālu iespējams. Lutfords kundze, vai jums ir iebildumi? Kādam ir iebildumi? Es domāju, galvenais ir vienkārši balsot par šiem vārdiem atsevišķi. Tātad, tagad balsosim par šo grozīmu bez vārdiem es fāras praktīvu par. Pret. Atturs. Pieņemts. Un tagad 37. tā iesniegtajā versijā par. Atturs noraidīts. Pārbaudīsim 37. tā iesniegtajā versijā. Now the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts, pieņemts, pieņemts. 38. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 39. par pret, atturs, noraidīts. 40. par, pret, atturs, noraidīts. 41. par, pret, atturs, pieņemts. 3. par, pret, atturs, pieņemts. 18. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 42. par, pret, atturs noraidīts. 43. par pret atturs noraidīts. 44. par pret atturas. Mm, skaidri nesaredzēju, kā sadalījās balsas. Pārbaudīsim elektroniski. 44. grozījumu elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu jā, bet šķiet, ka sociālisti vispār necēla rokas. Tās bija pazudušas. 45 par pret atturs pieņems, 46 par pret atturs pieņems, un tagad elektroniskais gala balsojums, kolēģi. Beidzam balsot. Nav vēl, be, nav vēl, nevaram vēl beigt balsot. Šķiet, ka varam. Jā, pieņemts 49 balsis par, 3 pret, tātad ar lielu vairākumu apsveicam Sipels Gunzu. Lūdzu. Moving on to the second voting. Turpinām pāriem pie nākamā balsošanas saraksta un tas ir nemazāk svarīgs dokuments. Balsojam par Simonu Busutila ziņojumu par Frontex. Sākam. Ok. Wow, wow, wow, wow. You assist me? Yeah. Yeah, yeah. It's going Regarding to be a... those who, those yeah. which falls. Okay. Yeah, yeah, those which fall. Okay. This is going to be a little complicated. Šis eh, būs drusku sarežģītāks, tādēļ es lūdzu būt jūs eh, pacietīgiem. Pirmais kompromis grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 139. par pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss 3 par pret atturas pieņemts. 209. grozījums par pret pret, atturas, mm, šķiet, ka noraidīts. Ceturtais kompromiss balsojums pa daļām, piecās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa par, pret pret atturas pieņemts. Ceturtā daļa par pret atturas pieņemts un piektā daļa par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 212. grozījums par pret pret, atturas, noraidīts. Sastais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 103. grozījums, trijās daļās. Pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par. Tātad 103. grozījums, otrā daļa par. Pret atturas pieņemts. Trešā daļa par. Pret atturas noraidīts. 104. atsaukt 105. grozījums par pret, atturas, noraidīts. Ceturtais grozījums, mutiskais grozījums par pret, pieņemts. 107. par pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 107. elektroniski. Pārbaudam. Pārbaudam 107. Vote is open. Now the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Moving to one. Tā, lūdzu, celiet rokas. 109. par pret atturs pieņemts. Septītais grozījums par pret atturs pieņemts. Astotais par pret atturs pieņemts. Devītais par pret pret atturas pieņemts. 110. par pret atturas noraidīts. Tāfer 9. grozījums par pret atturas noraidīts. 111. 111. par pret atturas pieņemts. 112. Nē, pārbaudām tomēr 111. elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Ar nelielu pārsvaru pieņemts. 112. par pret, atturs, noraidīts. 113. par, pret, atturs, noraidīts. 114. par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk desmitais grozījums par pret atturas šķiet, ka pieņemts. Pārbaudīsim, nebija īsti skaidrs. Vēlreiz tātad balsojam elektroniski par desmito. Now closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 115. par pret atturas noraidīts. It's been rejected, so it goes to 116. Favor. 116. par, pret, atturas, noraidīts. 117. atsaukts. 11. grozījums par pret atturas pieņemts. 119. par pret atturas šķiet, ka pieņemts. Bet, ja vēlaties pārbaudīt, pārbaudīsim. Pārbaudam 119. grozījumu. Sākam balsot. Now closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 120. Par. Pret. Atturs noraidīts. 121. Par. Pret. Atturs noraidīts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. 125. par pret atturas noraidīts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 13. par pret atturas pieņemts. Moving to amendment. No, 14 and 16 voted together. Moving to 14 and 16. 14. un 16. grozījums kopā balsojam par pret. Atturs pieņemts. 15. grozījums Pirmais apakšpunkts par pret atturas pieņemts. Tālāk 128. par pret atturas noraidīts. Āfet 11. par pret atturas noraidīts. 15. grozījums, apakšpunkts 2 par pret atturs pieņemts. 15. grozījums, apakšpunkts 2a par pret atturs pieņemts. 129. Es atvainos labo sevi priekšsēdētājs. 15. E, grozījums apakšpunkts 3 par pret atturs pieņemts.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 atturs noraidīts. 133 par pret atturas Jā, laikam par to nebija jābalso. 103 šķiet arī atsaukts. Tālāk kafe 12 par pret, atturas noraidīts. 15. grozījums, apakšparagrāfs 5 par pret atturas noraidīts. 135. grozījums par pret atturas noraidīts. Es atvainojos priekšstādātais sevi labo pieņēmumu. 137.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 pieņemts. Atkrīt virkne grozījumu līdz 145. par pret atturas pieņemts. 19. atsauks 20. par pret atturas pieņemts. AP 14 par pret Atturas. Nu, nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. Pārbaudam AFE 14. Open. Now the vote is closed. 26 against 23. Tātad 26 pār 23 pret pieņemts. 21 par. Pret. Atturas pieņemts.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 AP15 eh, atkrīt, 23. par pret atturs pieņemts, 150. par pret atturs noraidīts. Apēc 16 par pret atturs noraidīts, 149. par pretaturas noraidīts. 152. atsaukt, 151. par pret noraidīts. 153. par pret atturas pieņemts. 154. 4. mutisko grozījumu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 Mutiskais grozījums 160. par pret atturas noraidīts. 162. Pārbaudam iepriekšējo. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts.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 Nē, tomēr tas laikam ir atkritis. 3.2. par pret atturs a, pieņemts. 3.3. par pret atturs pieņemts. 3.4. par pret atturs pieņemts. 167. par pret atturs noraidīts. 35. par pret atturas pieņemts. 168 par pret atturas noraidīts. 169 par pret atturas pieņemts. 170. nav jābalso lingvistisks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 171. par pret atturs pieņemts, noredīts, 173. par pret atturs pieņemts. Labi, pārbaudīsim 173. ja vēlaties lūdzu. Beidzam balsot. Jā, pieņemts. 172. par. Pret atturs noraidīts. 42. par. Pret atturs pieņemts. 147. padaļām pirmā daļa par. Pret atturs pieņemts. Otrā daļa par. Pret atturs noraidīts. 43. par pret atturas noraidīts. Es atvainos priekšsēdētājs sevi labo pieņemts. 175. par pret atturas noraidīts. 44. par pret pieņemts. 176. par pret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 pret atturas pieņemts, 181 par pret atturas noraidīts, 183 par pret atturas noraidīts, 145 eh, grozījums par pret atturas pieņemts, 184 eh, par pret atturas noraidīts. 185. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 186. par. Pret. Atturas. Šķiet, ka pieņemts. Pārbaudām 186. Six. The vote is open. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 187 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Atvainojos, saka priekšādā, tas noraidīts. 46 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 47. par pret atturs pieņemts. 47. Priekšsēdētājs sevi labo 48. par pret atturs pieņemts. 188 par pret atturs pieņemts pieņemts. 189 par, pret, atturs, pieņemts. 49 par, pret, atturs, pieņemts. 50 atsaukts, 191 par, pret, atturs, pieņemts. 190. 190. par pret atturas pieņemts, 51. par pret atturas pieņemts. Piecdesmit otrais grozījums par pret pieņemts simtu 95. arī atsaukt Sipels kundze, jo šeit tas neparādās. Tātad 195. atsauks? Eh? Withdrawn, withdrawn. Okay, okay. Then we move into 197. 197. tātad. Par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 Noraidīts. Afe 26 par pret atturas noraidīts. 201. grozījums par pret atturas noraidīts. 20, afe 27 par pret atturas pieņemts. Es redzēju tikai, ka tautas partija balso pret, tad es nevarētu būt kļūdies. Pārbaudam, vēlaties? Labi, labi, pārbaudam. Tā tad apved 27. pārbaudam, sākam balsot. Now the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 200 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs noraidīts. 55. par pret atturas pieņemts. 202 par pret atturs noraidīts. 56 par pret āturas noraidīts. 203. par pret āturas pieņemts, 204. par pret āturas noraidīts, 205. par pret āturas noraidīts, 206. par pret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 pret, atturs noraidīts. Man šķita, ka noraidīts, visas grupas tā kā bija pret, nu, bet labi, pārbaudīsim, pārbaudīsim. Pārbaudam, pārbaudam. 58. pārbaudam. Sākam balsot elektroniski. 58. Now closed. Yes, it was adopted. Now. Nu, tad iznāk, ka pieņemts tomēr. 210. 210. par. Pret. Atturs noraidīts. 213. par. Pret. Atturs pieņemts. 216. par. Pret atturas noraidīts. 216. Priekšsēdētājs sevi labo 215. Par, pret, atturs, pieņemts. Divsimt četrpadsmitais par Tātad 214. par pret atturas pieņemts. No, it falls, it falls. Then amendment 60. Tātad 60. grozījums par pret atturas pieņemts. 61. par pret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 pret atturs pieņemts. 218. par pret atturs pieņemts. 218. Tālāk. Mums ir sākotnējais komisijas teksts par 14. pāntu otro punktu, eh, par ko ir panākts grupu kompromiss, kas par pret pieņemts. 200 tomēr nē. 226. par pret atturs norēdīts. 227. par pret atturs norēdīts. 31. par pret pret, atturs, noraidīts. 228. par, pret, atturs, noraidīts. 231. par, pret, atturs, noraidīts. Afe 32. par, pret, atturs, noraidīts. 232 par pret atturs norādīts. 233. par pret atturs pieņemts. 234. mutiskais grozījums atkrīt. 235. par pret atturs noraidīts. 236. par pret atturs atturas pieņemts. Divsimt trīsdesmit septītais par pret atturas noraidīts. Afet 3-4 par pret atturas noraidīts. 238 par pret atturas Noraidīts. 239 par. Pret atturas pieņemts. 241 par. Pret atturas noraidīts. 243 atsaukts. 63. par pret atturas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 pieņemts. 72. par pret noraidīts. 73. grozījums un 74. ir identiski, tātad kas par pret atturs pieņemts. Apet viens par pret atturs pieņemts Šķiet, ka pieņemts, jo daudz atturējušies, bet, nu, es zinu, ka tas ir grūti, bet reizēm es vienkārši neredzu jūsu rokas. Es jau cenšos paļauties uz koordinatoriem, un ja koordinatori ceļ rokties, un ja viņi pat to nedara, nu, tad es vispār nevaru pateikt, kāds ir rezultāts. Labi, pārbaudam, afet viens. Sākam balsot. Afet viens, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 75. par. Pret. Atturas noraidīts. Afet divi par. Afet divi par pret, atturas pieņemts. Pārējie saka, ka esot noraidīts, bet priekšsēdētājs saka, ka nevar saprast, ko tad, kas, kā tad īsti tiek balsot. Labi, pārbaudam apet divi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, tas ir norādīts. 76 par pret noraidīts. 77 par pret atturas noraidīts. 108 par pret atturas noraidīts. 79 par pret atturas noraidīts. AP3 par pret pret atturas pieņemts. Esot jāpārbauda. Pārbaudīsim, nevarēja saprast, kā balso liberāļi. Tātad AFE 3 pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. Tāds ir balsojums, tādu mēs arī apstiprināsim. 80. par. Pret. Tātad 80. grozījums vēlreiz par. Pret. Atturas pieņemts. Ceturtais Jāpārbauda 80. Nu labi, pārbaudam 80. sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. AP4 par. AP4 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 83. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 84. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 85. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Otrais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 86. par pret noraidīts. Otrais, nē, tomēr trešais. Priekšsēdētājs atvainojas par pret atturs pieņemts. 87. par pret atturs noraidīts. 88. par pret atturas noraidīts, 89. par pret atturas noraidīts, 90. par pret atturas pieņemts, 92. grozījums par pret noraidīts, 93. par pret atturas noraidīts, Eh, Multiskais grozījums, ko iesnieguši zaļie par pret atturas noraidīts. Apet 6 par pret atturas noraidīts. 95 par pret atturas noraidīts. 94 par pret pret, atturas pieņemts, 97. par, pret, atturas noraidīts, 96. par, pret, atturas noraidīts, 98. par, pret, atturas pieņemts, afet 7 par, pret, atturas pieņemts, 99. par, pret, atturas pieņemts, pieņemts, simtais par, pret, atturs, noraidīts, 101 par, pret, atturs, noraidīts, 102 par, pret, atturs, noraidīts. Un tagad balsojam par uh, likumdošanas, re, par normatīvās rezolūcijas projektu. 69. grozījums par pret atturas noraidīts, 70. atsaukts un 71. par pret atturas pieņemts. Un tagad balsojam par tekstu ar grozījumiem par pret Priekšsēdētājs atvainojas, šis ir galīgais balsojums, tādēļ ir jābalso elektroniski. Sākam balsot. Tātad 43 pār 7 pret. Apsveicam Busutilkungu. Busutilkungs. Es eh, vēlētos tikai 30, minūti, 30 sekundēs pateikties visiem ēnu referentiem par izcilo sadarbību. Tāpat um, īpaši es vēlētos pateikties konsultantiem, savam palīgam un arī Helēnai, kas sēž man blakus un kura patiešām paveic izcilu darbu. Mēs uh, pateicamies visiem palīgiem, visiem dienestiem. Protams, šis darbs nav vienkāršs. Taču nesam vēl pabeiguši mūsu pienākumus. Nesam vēl nobalsojuši par trešo ziņojumu. Šīs ziņojums arī ir ļoti smags, balsojums būs grūts, tāpēc es vēlētos lūgt visus uz sadarbību. Mums ir patiešām daudz darba. Nēsam visu vēl izdarījuši. Holmējers kundze ir pacēls roku, lūdzu. Priekšsēdētā godāmie kolēģi. Es pašā sākumā vēlējos pateikties uh, referentei un uh, līdzreferentei par to, ka mēs šajos ļoti sarežģītajos punktos pēdējo dienu laikā esam daudz ko panākuši. Ja runa par migrāciju, tad, manuprāt, no parlamenta puses būtu ļoti svarīgi rast plašu vairākumu. Diemžēl mums nepalīdzēja tas, ka citos 3-4 uh, sarežģītos punktos uh, nevarējām rast kopsaucēju, un no tautas partijas grupas puses es gribēju teikt, ka neskatoties uz um, rezultātu, kāds tas būs, būtu ļoti labi, ja šajos 3-4 punktos mēs rastu lielu vairākumu, jo, jo lielāks um, būs vairākums parlamentā, jo labāk mēs varēsim stāties pretī padomēji un uh, varēsim virzīt uz priekšu visu dosie. Tieši tāpēc es gribētos aicināt uh, Eh, Eiropas, eh, teikt, ka Eiropas partijas grupa ir gatava arī turpmāk eh, strādāt līdzīgā garā. Paldies par jūsu teikto, Holmēras kundze. Un kā jau es teicu, tagad mums ir jāsāk balsot par trešo ziņojumu. Tas būs ļoti smags balsojums. Man ir arī daži paziņojumi pirms sāksim balsot. Es arī gribētu lūgt jūs uh, sadarboties, jo esmu patiešām ļoti noguris. Man nogušas gan smadzenes, gan mēle. Tad, tad man ir daži paziņojumi. Pirmā kārtā ir izdarīti grozījumi, izmaiņas pašā pēdējā brīdī. Pēdējo stundu laikā notika vienošanās pirms balsojuma. Es vēlētos, lai jūs zinātu, ka referente ir par 109. grozījumu. Viņa ir par. Uh, Nākamais 43. grozījums atkrīt, ja 251. un 252. grozījums tiks pieņemti. Šādi grozījumi ir atsaukti. 85, 256, 238, 280 un 272 ir iesniegts mutisks grozījums. To ir iesniegusi Hiršas kundze pār desmito kompromisu, kas ir par 38. Pā, pā, grozījumu. Vikstrēms kundze. Jā, reglamenta jautājums. Varbūt mēs varētu uh, par to runāt tad, kad mēs būsim nonākuši pie šī punkta balsojumā. Diez vai tagad cilvēki varēs izdarīt atzīmes savos balsošanas sarakstos. Tad vienkārši par katru šo grozījumu stāstiet, tad, kad būsim pie tā nonākuši. Jā, bet mums būs jāatcerās, eh, kuri grozījumi atkrīt. Labi, sāksim darbu. Tagad balsosim par, kā jau jūs zināt, par priekšlikumu attiecībā uz starptautisko aizsardzību. Tā ir pārstrādātā versija. Referentes kundze ir Gijomas kundze. Un sāksim darbu. Piektais grozījums par pret atturas norādīts. Astotais grozījums lingvistisks. 81 par pret atturas pieņemts. Sestais grozījums. 82 un 83. Nē, es atvainojos, 6. un 82. grozījums ir identiski par. Pret. Atturas. Pieņemts. 83. 83. Nē, es atvainojos. 84 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 7 par. Pret. Atturas. Pieņemts.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 atturas noraidīts. 95 par, pret, atturas, pieņemts. 8. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 96 par, pret, atturas, pieņemts. Devītais pār. Nē, jāpārbauda. Pārbaudīsim 96. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit deviņi pār, deviņdesmit pret, pieņemts. Tagad devītais grozījums. Pār. Pret atturas, pieņemts. 97. ar mutisku grozījumu no Flotras kundzes. Kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Desmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 98. grozījums par, pret, atturas. Man šķiet, ka norādīts. Pārbaudīsim. 98. grozījums. Pārbaudām. Sākam balsot. 98. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 22 pār, 26 pret norādīts. 99 par, pret, atturas noraidīts. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 103 par, pret, atturas pieņemts. 104 par, pret, atturas pieņemts. 105. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 106. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 4. kompromiss. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 110. par, pret, atturas, noraidīts. 111. par pret atturas noraidīts. Nē, šķiet, ka noraidīts. Protams, pārbaudīsim. Pārbaudām 111. Sākam balsot. Pieņemts. Pieņemts. You want to check? 110. Jūs gribat to pārbaudīt? Jā, labi, pārbaudīsim arī 110. Atgriežamies pie 110. 110. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 112. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 113. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 114. Par. Pret atturas pieņemts. Manuprāt, pieņemts. Noraidīts. Labi, pārbaudīsim. Lūdzu, celiet rokas, pretējā gadījumā mums visu laiku nāks pārbaudīt. 114. pārbaudam, 114. sākam balsot. Pieņemts.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 Pieņemts. 15. un 118. ir identiski par, pret, atturas, pieņemts. 16. un 119. un 120. ir identiski grozījumi par, pret, atturas, pieņemts. 121. par. Simt divdesmit pirmais par, pret, atturas, noraidīts. Piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 124. par, pret, atturas, noraidīts.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 Pieņemts. Es redzēju, ka liberāļi un tautas partijas grupa balsoja kopā, manuprāt, ir pieņemts. Pārbaudam. Tātad 129. 129. 128 atvainojos. Par. Pret atturas pieņems. 129 par, pret atturas noraidīts. 130 par, pret atturas noraidīts. 131 par, pret atturas noraidīts. 132 par, pret atturas noraidīts. Hmm. Nē, es atvainojos, pieņemts. Pieņemts, jā. 133. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 19. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 134. Par pret, atturas pieņemts. 20. par, pret, atturas pieņemts. 21. un 135. ir identiski par, pret, atturas pieņemts. 136. par, pret, atturas pieņemts. 137. par, pret,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 atturas pieņemts. Noraidīts. Saka zālē. Pārbaudīsim. 141. 141. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 142 par pret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 pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. 152. so you go to 178. Here, we go in there.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 Pievēršamies 178. 178, kas ir desmitajā lapas pusē. 178 par, pret, atturas, noraidīts. 179 par, pret, atturas, noraidīts. 180 par, pret, atturas, pieņemts. 26 par, pret,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 pret, atturas, pieņemts. 27. Labi, pārbaudīsim 184. Pārbaudām vai nepārbaudām? 184. Nē, nevajag pārbaudīt. Nē, pārbaudam tomēr. Labi, pārbaudam 184. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 187. par pret atturas norēdīts. 188. par pret atturas pieņems. 28. un 189. ir identiski grozījumi par pret atturas pieņems. 191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 202. par. Pret. Atturas norādīts. 203. par. Pret. Atturas pieņemts. 30. par. Pret. Atturas pieņemts. 204. Nē, es atvainojos. 30. Par 30. jau nobalsām seksuālajā. Tātad 204. par pret atturas pieņemts. 205. un 206. ir identiski grozījumi. Kopā par pret atturas noraidīts. 207. Nē, jāpārbauda. Man likās, ka ir noraidīts, bet pārbaudīsim. 206. un 205. balsēm kopā sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 207. Par. Pret. Atturas. Norādīts. 208. Par. Pret. Atturas. Norādīts. 209. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 210. par pret atturas pieņemts. Noraidīts. Man likās, ka es gribu balsot par. Nē? Labi, pārbaudīsim. 210. pārbaudām. Jā, noraidīts. Divsimt vienpadsmitais. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 212. par pret atturas norādīts. 213. par pret atturas norādīts. 214. par pret atturas norādīts. 31. par pret atturas pieņemts. 215. par pret atturas norādīts. Noraidīts. Tiešām norādīts. Jā, norādīts. 216. Par. Pret. Atturas. Norādīts. 32. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Jūs gribat balsot? Labi. Balsosim par 32. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt septiņpadsmitais par. Pret. Atturas noraidīts. 218. par. pret, atturas, pieņemts. 219. par, pret, atturas, pieņemts. 220. par, pret, atturas, manuprāt, norādīts. 221. par, pret, atturas, norādīts. 222. par pret atturas noraidīts. 223. par pret atturas noraidīts. 224. par pret atturas noraidīts. 33. par pret atturas noraidīts. 225. par pret atturas noraidīts. 34. tiek atsaukts. 226. par pret atturas pieņemts. 227. Labi, pārbaudīsim iepriekšēju. 226. Pārbaudam 226. Beidzam balsot. 28 pret 23 pieņemts. 227. Par. Pret. Autoras noraidīts. 228. Par. Pret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 atturas norādīts. 232 par, pret, atturas pieņemts. 233 par. Man likās, ka tika pieņemts. Man likās, ka bija pieņemts. 233 par pret, atturas, noraidīts. 234 par, pret, atturas, noraidīts. 235 par, pret, atturas, pieņemts. 35 par, pret, atturas, pieņemts. 236 par, pret, Sacinies par pret. Atturas noraidīts. 237 par pret. Atturas noraidīts. 238 ir atsaukts. 36. Par pret, atturas, pieņemts. 37. par, 239. 239. Par. 239 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Trīsdesmit septiņi. Par. pret, atturas pieņemts. 241 par, pret, atturas norādīts. 38 par, pret, atturas Trīsdesmit devītais Nē, 738. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 240. ir atsaukts. 242 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 39. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 243. par pret atturas pieņemts. Nē, tas atkrīt. 243. Pārbaudām 243. Beidzam balsot. Pieņemts. 244. atkrīt. Un visi grozījumi atkrīt līdz pat 249 un 250, kur ir identiski grozījumi. Balsojam par šiem grozījumiem par pret 249 un 250 balsojumu par šiem grozījumiem kopā. Atkārtosim balsojumu 249 un 250 kopā. Par. Pret. Atturas pieņemts. 43. atkrīt. 44. Pret. Atturas pieņemts. 253 par. 253 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 45. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 254. par 254. par pret atturas noraidīts. 255. par pret atturas noraidīts. 256. ir atsaukts. 46. par pret atturas noraidīts. 47. un 257. ir identiski grozījumi. Balsojam kopā par pret, atturas, pieņemts. 259. par, pret, atturas, noraidīts. 258. par, pret, atturas, noraidīts. 260. par, pret,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 pret, atturas, noraidīts. 48. par, pret, atturas, pieņemts. 265. par, pret, atturas, noraidīts. 266 par, pret, atturas, noraidīts. 49. par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret. Jā, lūdzu. Priekšsēdētāji. Kā jau jūs teicāt, minūtīti. Lūdzu. Kā jau jūs minējāt, šajā kompromisā tiek eh, iekļauts mutiskais grozījums, un Vācijas eh, tulkojum, Vācijas tulkojumā ir eh, bijusi kļūda. Kopā ar sociāldemokrātiem zaļajiem un tautas partijas grupu esam vienojušies, ka virsrakstā, tur, kur ir runāts par Eiropas mm, drošo valstu koncepciju, tās Eiropas tiek dzēsts, un tāpēc pirmajā rīkopā vairs nav nekādas jēgas. Uh, Līdz ar to otrā rindkopa kļūst par pirmo rindkopu. Un kā F punkts iekļauts, tiek eh, ratificēti Ženēvis konvencijas nosacījumi bez jebkādiem geogrāfiskiem ierobežojumiem. Tātad tā ir norāda uz Ženēvis konvenciju. Papildus tāpat tiek iekļauts papildinājums pār uh, eh, patvēruma procedūru, kas ir paredzēta likumos, un pēc tam. Eh, mm, Pēc well, tam vienkāršie skaitļi tiek mainīti, bet tas ir tāds tehnisks grozījums. Liels paldies par jūsu mutisko papildinājumu desmitajā kompromisā par 38. pāntu. Es ceru, ka visi to ir ņēmuši vērā, visi zina, kādi nosacījumi ir pieņemti, un tātad eh, balsosim par desmito kompromisu. Bet ne, Holmēras kundzei vēl ko vēlēs teikt. Jā, es gribēju runāt par 33. pantu, un ar šo kompromisu mēs šo mm, balsojumu par 33. punktu būtu īstenībā varējuši vien, vienkārši izslēgt, par to nebūtu vajadzējis balsot. Do you agree? Do we agree on that, Mrs. Hitch? Vai mēs varam piekrist tam, Hiršas kundze? Labi, balsojam. Desmitais kompromiss. Par. Pret atturas pieņemts. Tas nozīmē, ka daudzi grozījumi atkrīt, un varam pievērsties 271. par pret atturas noraidīts. Šķiet, ka noraidīts. 272. ir atsaukt, 273. ir par pret atturas noraidīts. 274. par pret, atturas, norādīts. 51. par. Pret. Pret. Pret. Atturas pieņemts. Manuprāt, ir pieņemts. Pārbaudīsim. Protams, esam visi noguruši, bet, ja jūs necelsiet rokas, tad būs vēl sarežģītāk. Tagad balsosim par 51. Pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. par pret, atturas pieņemts. 275 par, pret, atturas noraidīts. 276 par, pret, atturas noraidīts. 279 par, pret, atturas noraidīts.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 285. par pret atturas pieņemts. 286. par pret atturas noraidīts. Tagad apsvairumi 54. par, cenies pret, pieņemts. 55. par pret, atturas, noraidīts. 56. par, pret, atturas, pieņemts. 57. par, pret, atturas, pieņemts. 58. par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 62. par, pret, atturas, norādīts. 63. par, pret, atturas, pieņemts. 64. par, pret, atturas, pieņemts. 65. par, pret, atturas, pieņemts. 66. par, pret, 68. par, pret, atturas, norādīts. 67. par, pret, atturas, pieņemts. 68. par, pret, atturas, norādīts. 69. par, pret, atturas, norādīts. 70. par, pret, atturas, norādīts. 71. par, pret, pret, atturas noraidīts. 72. par, pret, atturas noraidīts. 73. par, pret, atturas noraidīts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 76. par, pret, atturas noraidīts Es neredzēju. Būtu pacelts rokas 76. Lūdzu, paceliet rokas pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 77. Pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 4. un 78. ir identiski grozījumi. Balsosim kopā pār. Pret. Atturas. Šķiet, ka pieņemts. 79. par pret atturas norādīts. Nesam nobalsojuši par diviem grozījumiem. Acīm redzams, esam piemiesuši divus grozījumus. Atvainojos, jā, bet mums jāiet atpakaļ uz 17. lapus, lūdzu, kolēģi. Two amendments in page number 17. Voting to. Tātad 17. lapus balsosim kopā 251, 252, tie ir identiski. Tātad identiski balsojam kopīgiem spēkiem, lūdzu par. Pret. Pieņemts. Un 44. grozījums vēl par. Tas ir arī 17. lapusē. 44. par. 44 man te rakstīts. Nē, 43. 43. bija tas, ko izlaidām. Nu, tad 40 par 43. Tas atkrīt. Nu, bet tad tādā gadījumā 44. Man saka, ka par to mēs neesam vēl balsojuši. Pat tehniskiem dienestiem, protams, reizēm iezogas darbā kļūda, bet, nu, vismaz tāda ir manā rīcībā esošā informācija. Balsojām par to jau. Labi, nu tad visu esam pabeiguši un varam nonākt pie gala balsojuma, elektroniskā balsojuma par tekstu grozītā versijā. Lūdzu, kolēģi, balsojam tagad, sākam balsot. Beidzam balsot. Ar 20 balss, 28 balss par 22 pret. Pieņems paldies. Paldies par pacietību, kolēģi. Latvards kundze, atvainojiet. Pēdējās sekundes. Nu, es gan pati neesmu īpaši pacietīga, bet mēs varētu lūgt koordinātiem tomēr paskatīties uz šo balsošanu. Mēs pavadījām divas stundas balsojot. Es saprotu, ka ir grūti un nebija tik viegli, kā pie citiem ziņojumiem strādājot, un, bet varbūt, ka pie, bet redziet, Rēm, kā Sīpelskundze strādāja pie kompromisiem. Uh, Un viņi, nu, tur mums nebūtu nebija tik ilgi jābalso. Es saprotu, ka varbūt citreiz tas nav iespējams, bet ja ir iespējams, tad tādā gadījumā es tomēr domātu, ka vajadzētu būt eh, lielākai disciplīnai, izstrādājot grozījumus, nonākot pie kompromisiem, bet vienkārši šāda veida divi pusstundas, ko patiem balsot, es nezinu, vai es kaut ko tādu vēl varu izturēt. Vienīgais, ko var jums, Lutvards kundze, teikt, ir tas, ka pacietība arī nav bijusi nekad mana stiprā puse. Otram kārtām Es daru visu, kas manos spēkos, lai pātrinātu darbu, bet baidos, ka reizēm tomēr šāda ilga procedūra ir vajadzīga un mums visiem jābūt gataviem sadarboties. Un trešām kautām, lūk, tieši šādā veidā Lība komiteja strādā, acīm redzot. Mums ir šīs vienmēr ļoti, šīs ļoti apjomīgās balsošanas sesijas Un šķiet, ka nevienā citā komitejā šai parlamentā nav tik daudz balsojumu. Nu, varbūt mums jāpadomā, kā pātrināt šo darba procesu, kā uzlabot e, darbi, sadarbības ar koordinatoriem un komitejas deputātiem tajā brīdī, kad nonākam pie balsojuma. Morais kungs, priekšādātāji, es domāju, ka balsojums tika ļoti labi vadīts šodien. Paldies jums! Paldies par sadarbību un tiekamies nākamreiz, saka priekšādātājs. Yeah. We'll be again at 3 p.m. Tātad atsāksim darbu pulkstens trijos pēcpusdienā, kolēģi. Jēzus, Jēzus.